So, liebe Kolleginnen un Kollegen. Dārgie kolēģi, ja jūs vēl atradīsiet brīvu vietu, jūs varēsiet to ieņemt. Un mēs varētu ķerties klāt mūsu darba kārtībai. Pirmais punkts ir pušu konferences sagatavošana, kas notiks uh, Varšavā, Polijā 11, no 11. līdz 22. novembrim. Šorīt priekšpusdienā mūs jau apmeklēja uh, nākamais uh, šīs konferences priekšēdētājs, Polijas ministrs un Mēs arī viņam pastāstījām, kas īsti rūp mums. Tagad mums ir jāķers pie sava darba. Mēs esam sagatavojuši rezolūciju, un es ceru, ka rezolūciju atbalstīs uh, kolēģu vairākums. Bet par to mēs šodien vēl neapspriedīsimies. Mums ir motiskais jautājums, un nākam nedēļ tiks balsots par rezolūciju. Pirms dot vārdu kolēģiem vai kolēģim un e, abām kolēģiem es gribēju pie mums sirsnīgi lūgt Artūru Leckaru no klimata ģenerāla direkcijas. Viņš vada klimata stratēģijas nodaļu. Sākumā došu e, viņam vārdu, lai viņš e, sniedz nelielu izklāstu. Lūdzu, jums vārds. Dankeschön. Paldies! Paldies, ka devāt man vārdu. Varbūt uh, izklāstīšu nedaudz arī mūsu ģenerāla direkcijas viedokli par konferenci Varšavā. Tagad turpināšu angļu valodā, jo eh, tā man tomēr ir tuvāk to pārvaldu labāk, ja jārunā par klimatu pārmaiņām. Jāsaka, ka šī konference nebūs pat vienkāršākā, ņemot vērā arī sabiedrības nostādnes mēs eh, nevaram gaidīt arī milzīgu progresu no šīs konferences jaunu Kyoto protokolu vai, piemēram, ko līdzīgu Kopenhāgenes nolīgumam, bet tas noteikti būs tāds um, viens no stūrakmeņiem, lai būvētu turpmāko ceļu, kas mūs vedīs uz 2015. Eh, gada Parīzes konferenci. Bet, protams, kaut kam ir jānotiek, mums ir jādarbojas, lai mēs varētu nonākt pie secinājumiem starptautiskajās sarunās 2015. gadā. plānojot eh, vienošanos 2015. gadā, visām pusēm jau ir jāsaklausīt galvas, eh, ko tad tās var sniegt, kāds varētu būt to ar tavs, lai varētu panākt šo nolīgumu 2015. gadā. Protams, eh, tagad jau sākušās diskusijas, ko iekļaut šajā nolīgumā mēs esam viens prātis, ka tajā ir jāiekļaujas saistības, jaunas saistības, kas ir orientēts uz tālāk nākotni, ar, arī uz to laika posmu, kas sāksies pēc 2020. gada. Tādēļ Varšava būs tāds kā atspēriena tramplīns, lai visas puses vienotos, kā tās varētu noslēgt darbu pie 2015. gada nolīguma. Uh, Barozo kungs un komisāre Herdegārda domā par 2030. Uh, gadu, par 2030. gada plāniem, kā pārveidot klimata un enerģētikas politiku. Domāju, ka tas arī ir pirmais uh, stimuls, kā varētu izveidot šo ES mandātu 2015. gada konferencei. Uh, un e, dokuments e, tiks parādīt dienas gaismā šī gada beigās, un mēs jau varēsim sākt sarunas ar dalību valstīm, lai uh, apjēgtu, ko ES var darīt pēc 2020. gada. Tieši tādēļ eh, Varšā būs tāds uh, tramplīns, mums ir nepieciešams uh, arī skaidrs signāls, lai varētu uzsākt darbus, un, protams, jāsaprot, ka attīstības valstis vēlēsies izmantot tehnisku palīdzību, lai varētu uh, labāk sniegt savu artavu šai kopīgajā cīņā. Bet, protams, tas nebūs pārāk vienkārši, mēs jau esam ko līdzīgu pieredzējuši. Uh, šorīt Ministrs runāja par to, ka līdz 2020. gadam nav uh, nosprausts pietiekam daudz ambīciju un uh, mums ir jāsaprot, kā paaugstināt šo ambīciju latiņu. Ir daudz valstu, it sevišķi mazatīstības valsts, kas piedalās sarunās, kas lūdz lai 2014. gads tiktu nosaukts par ambīciju gadu, kad puses pašas vēlreiz uh, pārlūkos savus mērķus, kas ir nospraust līdz 2020. gadam. Protams, tas varētu būt sarežģīti un ir paredzēts Eh, ka tiks eh, pārskatīts, eh, tā pārskatīts tās vienošanās, ko noslēdz valstis, kas ir parakstījušas Kyoto protokolu. Un jāsaka, ka 20% ir atkarīgi no apstākļiem. Ja visi apstākļi sakrīt pareizajās vietās, tad mums ir jāpieprasa, lai arī tās valsts, kas nav parakstījušas Kyoto protokolu, kaut ko darīt. Ir jāparūpējas par tādu labu, balansētu iznākumu. Un uh, Eiropas Savienība tiešām nokļūs, uh, jāprūpēs, lai Eiropas Savienība piedalītos šajās konferencēs. Tālāk jādomā arī par īstenošanu. Sabiedrība gandrīz ir aizmirsusi, ka pēdējo četru gadu laikā ir pieņemti patiešām vairāk ļoti tālajuši lēmumi. Es e, esmu vienmēr apgalvojis, ka vedot starptautiskās sarunas par klimātu, mēs jau esam noslēguši vienu sarunu nodaļu, un Kopenhāgenē esam panākuši arī daudz. Ir e, panākts tas, ka aptuveni 90 valstis visā pasaulē, kas uh, rada apmēram 80% iznesīju, ir uh, uzņēmušās vairāk saistību, un tagad sāksies otrais saistību posms uh, saskaņā ar Kyoto protokolu, un komisija gatavo visus dokumentus, kas nepieciešami, lai uzsāktu ratifikācijas procedūru ES līmenī, bet, protams, 28 dalību valstīm katrai atsevišķi tas ir jāratificē savos parlamentos. Un, protams, daudzas valstis mums uzdos jautājumu, cik tālu esam pavirzījušies šajā ceļā. Un 2013. gada janvārī mēs esam sākuši īstenošanas procedūru, un, protams, mums ir jāievēro saistības, ko uzņēmāmies saskaņā ar Kyoto protokolu. Mēs vēlamies, lai arī pārējie būtu tikpat apņēmības pilni un eh, šos mērķus uztvert nopietni. Tādēļ eh, Varšavā ir jāpanāk progress lai pat tiešām eh, tas, par ko esam vienojušies, tiktu īstenots, lai tie nebūtu tikai tūkši solījumi. Ir zaļā klimata fonds, ir šī finanšu komiteja, ir vēl citas struktūras, ehm, tīro tehnoloģiju centrs un tīkls, visas šīs struktūras, tām jāsāk darboties Varšavā un jāpadomā par finansiālo segumu, tādēļ Eiropas Savienībai būs jāpalīdz arī materiāli. Viens no sarežģītākajiem jautājumiem, ko apspriedīsim Varšavā, būs finansējums. Kopenhāgenā jau tika panākta vienošanās par 100 miljārdu ASV dolāru mobilizāciju. Eh, tas ir, mm, šie līdzekļi ir jāapkopo attīstītajā pasaulē, lai varētu sasniegt mērķi līdz 2020. gadam. Un mums ir jāprecizē savi plāni, eh, kā mēs varētu šos līdzekļus eh, apgūt, piesaistīt līdz 2020. gadam. Parlaments vienmēr ir iesaistīts budžeta lēmšanas procesos, un jūs saprotat, ka budžeta priekšlikumus 2020. gadam nebūs viegli iesniegt ne dalību valstīm, ne Eiropas komisijai. Eiropas Savienībai ir jāparāda, ka mēs reaģējām uz attīstības valstu prasībām, lai arī tās varētu pildīt uh, solījums, ko devuši saskaņā ar Kopenhāgens vienošanos, un arī pēc tam. Es zinu, ka dalība valstis ļoti uzmanīgi izpēta tāmes un budžeta uzmetumus, lai saprastu, ko var darīt eh, lietas labā 2013. un 2014. gadā. Un runājot par klimata finansējumu, būs tā sauktais uh, eh, pielāgošanās fonds. Tas darba kārtībā patiešām ir ierakstīts uh, gandrīz vai sarkaniem burtiem, ir uh, domāts arī par nodevu attiecībā uz tīras attīstības mehānismiem. Ja jūs zinat, kas notiek oglekļa tirgu, jūs zinat, ka emisiju samazināšanas kredīti pagaidām nav pārāk pieprasīti un e, no nodevas iegūtie ieņēmumi ir visai zemi. It sevišķi nabadzīgākās valsts valstis sūdzās, ka adaptācijas fondā, ja pielāgošanās fondā nav pietiekam daudz līdzekļu. Ja dalība valstis uh, uh vēlas uh, līdzekļus uh, šajā fondā iemaksāt labprātīgi, tad, protams, tas ir ļoti apsveicami un jāsaka, ka diskusijas norisinās, tiek runāts par to, kāds izskatīsies arī nākamais daudzgad finanšu plāns. Jūs redzat, ka eh, Varšavā darba kārtība ir visai apjomīga, tur būs tehniskas dabas jautājumi, kā arī politiskas dabas jautājumi. Es domāju, ka gandrīz visvairāk esam noraizējušies par to, ka šīs debates varētu izmantot, lai attālinātu vienošanos 2015. gadā. No tā mums vajadzētu izvairīties. Jāsaka, ka klimata jomā mums ir jādarbojas ātri un izlēmīgi, un mums nebūs vairāk laika, mums netiks dots nekāds laika handikaps. Un mums ir jāsadarbojas ar uh, vismazāk attīstītajām valstīm, ar Āfrikas valstu grupu, lai arī tās varētu virzīties uz priekšu. Un, uh, ja, ja šīm valstīm būs uh, jautājumi par finansējumu, tad, protams, jāpiedāvā pietiekam labas atbildes. Paldies, paldies, turpin priekšsēdētājs. Paldies par jūsu ievadvārdiem. Jūs mums uh, piedāvājāt labu pārskatu par lietu kārtību. Mūsu delegācija dosies uz Varšavu, un šo priekšpusdienu es sapratu, ka mums ir jāpieprasa, lai dalība valsts nopietni uztver šos uzdevumus un lai nebūtu uh, kaut kādas tādas uh, mazas nodevas, kas pēc tam tiks uh, salikts vienā katlā, un tā pilnīgi nejaušies apjautu, ja pie mums ierodas kāda starptautiska delegācija, tā bieži vien uzdod jautājums, ko tad Eiropas Savienība ir gatava dot, ko tā ir gatava iemaksāt, un es domāju, tas ir daudz uh, labāk jāpopularizē, mums ir uh, jāstāst par to. Es domāju, ka sagatavošanās konferencei būs tāda visai paģēroša, jūs runājāt par finansējumu, un tas, protams, mums ir ļoti svarīgi. Kā tad Eiropas Savienībā tas uh, notiks? Tas ir mm, pra, nepieciešams praktiskajai politiskajai darbībai. Mēs te varam pieņemt dažādas rezolūcijas, bet ja uh, mūsu vārdi praksē izskatās savādāk, tad no nu, šī konference vairs neliksies pārāk uh, vērtīga. Emisiju tirdzniecība un pielāgošanās pasākumu finansēšana arī ir uh, tādi ļoti nozīmīgi stūrakmeņi. Un uh, tad, kad mēs šo, šodien. Uh, balsojām par rezolūciju, mēs to ļoti labi varējām saprast. Es esmu. Eh, es gribu teikt, ka Karls Hainz Florence ir tāds ļoti aktīvs cīnītājs, viņš ir piedalījies daudzās pušu konferencēs, jau šķiet no 92. gada. Karl Hainz, tev vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji, varbūt izņēmumu kārtā es varu sveikt kādu jaunu vīru, jaunu cilvēku, kas sēž blakus man. Uh, Lūtenkungs no Nīderlandes, un skatoties viņa sejā var redzēt, ka mēs esam piedzīvojuši daudz cīkstiņu, un jā, viņš ir ļoti uh, sens, labs draugs, un mēs turpināsim strādāt kopā arī nākotnē, un es izņēmumu kārtā atļāvu viņam šeit apsēsties. Hemelkungs, uh, sirsnīgi sveic jūs! Jā, viņš šeit jūtas labāk. Es arī tur neko nevaru darīt. Labi. Tagad pie lietas. Rūgamecer kungs. Biju nedaudz eh, pārsteigts par to, ka komisija jau sāk eh, runāt par finansējumu. Mums ir gandrīz vēl divi gadu laika, un tas ir ļoti svarīgi arī eh, runājot par dalību valstu iekšpolitiku. Mēs varam tikai kaut ko pieprasīt, ja zinām, kāda ir uh, kopīgā Eiropas Savienības virzība, kāda stratēģija tiek pieņemta. Varbūt, ka vajadzētu kaut ko šeit vēl precizēt. Nu, es nezinu, varbūt pārāk uzmanīgi neklausījos jūsos. Mēs, protams, mēģināsim veikt konsultācijas, atrast tādas pareizās pieejas. Uh, Protams, ir arī jaunas iespējas, eh, nu, pēc Durbanas pasaules kartas aprises ir nedaudz mainījušās, mums varbūt ir nepieciešama eh, jauna klimata pakotne, tāds kā pakts. Un, ja mēs to visu vēlamies panākt, vēlējos pavaicāt, vai mūsu rīcībā esošās struktūras, nu esmu tās kritizējis jau neskaitāms gads, vai šīs struktūras patiešām jau nav novecojušas, ja mums ir jāuzstājas ANO līmenī. Eh, ja mēs vēlamies panākt tādu vienbalsīgu iznākumu ar 195 valstīm, nu tas nebūs tik vienkārši. Un, protams, eh, arī ar citas sistēmas palīdzību var nonākt pie labiem iznākumiem, varbūt, ja tie nesakrīt ar to, ko mums šodien ilustrēja poļu ministrs, viņš teica, ka nevienmēr visi risinājumi būs vienkārši un būs visiem paprātām. Protams, kādreiz nāksies arī ciest. Un tagad, ja runājam par šiem Eh, zemūdens akmeņiem mums ir jāsaprot, eh, ka ir eh, jābūt tādam atskaits punktam, par cik procentiem ir jāsamazina šīs emisijas. Ir jābūt līdzekļiem, arī šim zaļajām fondām. Es nevaru te visu pilnīgi uzskaitīt, bet jādomā arī par juridi, jurisdikciju, kāds būs šis līgums, vai to varēs parakstīt visas puses. Nu jā, jā. Ja mēs visi tā draudzīgi vienosimies un citīsim viens otram uz pleca, tad jau galu galā uh, tur nebūs īstenots mūsu ambīcijas. Ja mēs runājam par tīras attīstības mehānismiem, es kādreiz kā aktīvs zaļš. Uh, politiķis pēc pārliecības eh, par tiem ļoti cīnījos, bet tagad vairs neesmu par to ļoti pārliecināts kā tas viss tiks izmārī, izmērīts, kurš sniegs informāciju. Domāju, ka mums vēl vajadzētu to vairāk precizēt. Mēs dzirdējām, kas tad īsti ir jādara prezidentūrai, un es ceru, ka prezidentūra patiešām to visu, tam visam varēs piešķirt vēl tādu jaunu ātrumu. Es domāju, ka Meksikā panācām visai daudz. Mums ir jāsaprot arī uh, kādi ir eh, jaunie fakti, kāda ir eh, lietu kārtība tieši tagad, kas vēl ir jāuzlabo, un, protams, mums nevajadzētu tagad sūdzēties un atstāt tādu ļoti bēdīgu iespaidu. Ir daudzas valsts pasaulē, kas jau sen ir tik, tikpat centīgs kā mēs, un tajās mums ir jāmeklē sabiedrotie. Ja šo valstu delegācijas sastapsim Varšavā, piemēram, ar Austrālijas delegāciju, izdosies parunāties ar Ko Dienvidkorejas vai ar Taizemes delegāciju, viņi jau ir pierādījuši, ka viņi var uh, darīt ļoti daudz, un ja mēs kopīgi ar šīm valstīm izstrādāsim uh, kopīgu stratēģiju, mūsu svars būs patiešām lielāks, un tā var vairāk arī panākt. Paldies, Jorgensena kunga zālē nav, man ir jāatvainojas viņa vietā, un man arī tagad uh, ir jānolas tas, ko viņš gribēja teikt. At vispārēji komentāri par um, pušu konferences uh, jautājumu. Mūsu gaidas no šīs konferences ir ierobežotas, bet tomēr ir nepieciešams izmantot jebkuru iespēju, lai palielinātu spiedienu uh, veikt reālas darbības klimata pārmaiņu labā. Un otrkārt, jāpanāk, lai Durbanas un citu samitu rezultāti tiktu īstenoti. Nepieciešams turpināt atbalstīt virzienu uz 2015. gada klimata samitu. Eh, rezolūcija ir ļoti svarīga, nepieciešams paaugstināt ambīciju līmeni un jāpanāk, lai puses uzņemto skaidrās saistības eh, uz 2015. gadu, lai mazinātu uh, kopējo uh, sasilšanu un paturēt to 2% līmenī. Otkārt, uh, sabiedrībai nepieciešams pievērsties problēmām, kas ir saistītas ar atmežošanu Un e, tas arī jāieraksta 2015. gada vienošanās. Tie ir divi punkti, kas ir ļoti svarīgi Danam Jorgensenam. Tie ir jāiekļauj viņa prāt mūsu rezolūcijā, jā, to es arī atbalstu, un noteikti mēs e, par to runāsim diskusiju gaitā. Tagad Korīna Lepāža lūdzu. Merci. E. Liels paldies priekšsēdētāji! es piekrītu tam, kas tika jau teikts. Mēs eh, piedalījāmies kopš Kopenhāgenes samita vairākās sanāksmēs, un daži vēl pirms Kopenhāgenes jau bija uh, sarunu komandā. Jāsaka godīgi, mēs esam uh, zināmā mērā vīlušies, jo uh, kā ir pasveitrots rezolūcijā. Mūsu delegācijā nevarēja pilnvērtīgi piedalīties diskusijās, un mums bija arī iespējas, ka konvencija tiek izpildīta minimāli un ka lietas tiek vilktas garumā. Kādas būtu mūsu idejas, kā mēs varam panākt kopējo pozīciju. Es domāju, ka mums ir jāpanāk, lai tiktu izdarīts spiediens uh, un tiktu veiktas konkrētas darbības. Šis spiediens jāuztur. Bet jāsaka arī, ka pastāv zināma tāda virtualitāte. Trīs konferences uh, pēc kārtas jau uh, pagājušas, kad tika runāts par 100 miljārdu dolāru fondu, 2020. gadam tā mērķu sasniegšanai, bet tāpat joprojām nav pateikts, kāds finansējums reāli ir pieejams. Nav skaidrs, cik uh, lielā mērā pārstāvētas valstis, cik valstis iemaksās, kā tas notiks. Un es domāju, ka mums vajadzētu tagad noteikt ļoti konkrētos mērķus Parlamentam un Eiropas Savienībai būtu ļoti svarīgi to panākt. Mēs tā stiprinātu savu nostāju. Nepieciešami ir ļoti precīzi un konkrēti mērķi, kurus vēlamies sasniegt. Liels paldies Korinē Lepāžai, tagad Bas Eikhauts lūdzu. Paldies priekšsēdātāji. Paldies Artūram arī par uh, pārskatu par esošo situāciju. Jā, mēs, protams, uh, zinām, ka šis nebūs uh, tik revolucionārs samits, kā daži būtu vēlējušies, bet tomēr mēs varam uh, spērt jau dažus soļus ceļā uz Parīzes samitu 15. gadā. Es saprotu, ka daži jau ir piekusuši, viens klimata samits seko citam, bet pasaule lūkosies uz to, kas notiek, un jo īpaši 2015. gadā gaidas atkal pieaugs. Tas ir labi. Līdz 9. gadam eh, daudz no eh, nu, mums sagaidīja, un tad pēc tam notika šī negatīvā attīstība, šī lejupslīde, bet tagad tas viss jāmaina. Mums jāmaina tendences, jo 2015. gadā kaut kas konkrēts būs jāpiedāvā. Mēs nevaram uh, vienkārši salikt rokas klēpī un neko nedarīt, jo arī nekas, neviens cits neko nedarīs. Tā kā mums vajadzētu vispirms pašiem parūpēties par to, lai kaut kas notiek. Protams, mums jādara viss, lai Parīzes samits būtu veiksmīgs. Tad paliek vēl jautājums, ko tad mēs esam iemācījušies no Kopenhāgenes pieredzes. Ļoti svarīga lieta, kas mums bija jāiemācās, ir tas, ka nevajadzētu gaidīt līdz pēdējam brīdim, kad viss beidzot jāliek uz galda. Nē, šīs gads Varšavas samits ir tas brīdis, kad mēs varam vienoties vismaz par to procesu, kas novedīs mūs līdz 2015. gadam. Mums ir divi gadi, divu gadu laikā var daudz ko paveikt, ja tiešām kaut kas tiek darīts. Un uh, Banski mums uh, Eh, arī teica, ka 13. gada samits jāpadara par uh, atspērienu punktu, par tramplīnu ceļā uz priekšu. Mums nepieciešama ceļa karte 2015. Eh, gadam, un mums jāsaprot, kā mēs uh, šīs saistības sagatavosim, jo, ja mēs gaidīsim līdz 15. gadam, un tikai tad kaut kādas saistības sāksim gatavot, tad eh, nepaveiksim neko vairāk, kā bija Kopenhāgenā. Mums nepieciešams izmantot uh, zinātniskus datus un jāpierāda, ka visām valstīm jāuzņemas augstākas saistības. Tāpēc, ja, piemēram, mēs tagad iestrēgsim pie finansējuma jautājumiem, um, tas būs ļoti riskanti. Bet tad ir vēl kāds statiskāks jautājums. Ko mēs iemācījāmies uh, no Kopenhāgenes samitā? No Doha samita. Viens no veiksmīgākajiem samitiem bija Doha samits. Tāpēc, ka Eiropas Savienība toreiz izveidoja aliansi ar Āfrikas Savienību un citiem, un tad līdz ar to arī Ķīna, Indija un ASV sāka kaut ko darīt. Tāpēc es gribētu zināt, Ko Eiropas Savienība var piedāvāt tām pasaules daļām, At, uh, salu valstīm un Āfrikas Savienībai, lai tās varētu uh, izvirzīt ambiciozākus mērķus. Ja mēs neko nepiedāvāsim, tad mums neviens arī neticēs. Mēs tikai runāsim par ambīcijām, bet neko nedarīsim. Un Es domāju, ka mums tiešām jāpiesaista šie sabiedrotie, lai izdarītu spiedienu uz Ķīnu, ASV un citiem. Šāda stratēģija ļoti labi nostrādāja um, agrāk, uh, arī Durbānā, Dohā varbūt netik veiksmīgi, bet nu, mums jāpadomā, ko mēs varam tagad Varšavas samitā citiem piedāvāt. Un es domāju, ka mums vajadzētu padomāt, par šo Eiropas Savienības rīcības stratēģiju. Tad par, vēl par klimata pārmaiņām. Nākamajā nedēļā tiek gaidīts jauns ziņojums uh, par klimata pārmaiņu uh, konvencijas uh, uh rezultātiem. Nākamdēļ būs zināms, būs skaidrs, kā zinātniskie atzinumi joprojām paliek tie paši. Uh, Eh, klimata pārmaiņas notiek, un 2% griesti ir tas minimālais mērķis, kas būtu jāsasniedz. Es domāju, ka tas tiks apstiprināts nākamnedēļ, un novembrī Eiropas Savienība var to izmantot. Un es domāju, ka mēs tomēr vēl ceram, ka 2015. gadā mēs varam sasniegt labus rezultātus. Tam ir jātic. Uh, jo tikai tā mēs arī varēsim reāli kaut ko panākt. Paldies, Eikauta kungs! Eh, Kritam kungs. Paldies! Es domāju, mēs uzklausījām tagad ļoti labu komisijas uh, sniegto analīzi par situāciju. Uh, Varšavā visi lūkosies uz to, ko mēs piedāvāsim. Kā teica Bas, mums izdevās eh, Durbanā pārliecināt sabiedrotos un izveidot šo aliansi, kas ļāva mums sasniegt ļoti labus rezultātus pretēji uh, tam, ko visi gaidīja. Bet tad uh, Dohā uh, situācija nebija tik spoža. Un tagad atkal būs šis spiediens, visi gaidīs, ka mēs kaut ko izdarīsim. Mēs taču vēlamies šo vadošo lomu, mums ir klimata pārmaiņu apkarošanas likumdošana un tā tālāk. 2009. gadā Kopenhāgenā mēs eh, varējām vēl tā atturīgi eh, rīkoties, bet tagad situācija mainījusies katru gadu, gatavojoties pušu konferencēm Vairāk un vairāk valstis pieņem ambiciozus likumprojektus par klimata rīcību. Mēs neesam tie vienīgie, kas kaut ko dara. Citas valstis uzlabo savu likumdošanu, citas valstis arī sasniedz labus rezultātus. Un tāpēc uh, mums nepietiek tikai ar to argumentu, ka mums ir laba likumdošana. Beidzot, jāpiedāvā konkrēti rezultāti, jāuzņemas konkrētas saistības. Un es domāju, ka mēs varam, eh, protams, izmantot progresu par F-gāzēm, par eh, zemes izmantojuma izmaiņām un tā tālāk, bet citi tomēr gaidīs kaut kādas konkrētas lietas, jo arī citas valstis uzlabo savu likumdošanu. Ja mums neizdosies atgūt mūsu sabiedroto uzticību, ja mums neizdosies Varšavā uh, veidot jaunās alianses, tad samita rezultāts būs neapmierinošs. Un tas būs ļoti slikti visiem. Tas ietragās arī 15. gada samitu Parīzē. Tā kā Varšavas samits ir ļoti svarīgs. Es piekrītu Basam. Ir jāspēr konkrēti soļi, uh, gatavojot jau tagad 15. gada darba kārtību. Mums eh, jau tagad jāizlemj, kā mēs eh, izpildīsim savas saistības ceļā uz 15. gadu. 15. gada eh, rezultāts ir atkarīgs no tā, ko mēs darīsim tagad. Mēs nedrīkstam šo iespēju palaist garām. Lai mēs varētu kaut ko uh, konkrētu izdarīt, jārīkojas saprātīgi. Piemēram, starp mūsu saistībām ir uh, cīņa uh, pret mežu iztečšanu. Te jārīkojas ļoti konkrēti. Lēnenkungs. Paraugoties uz pagājušā gada rezolūciju un arī šī gada projektu, tad varētu Nu, apmainīt vietām tikai pilsētas Dohu, Svītrot un Varšavu ievietot. Tēmas ir palikušas tās pašas. Zaļais klimata fonds ir tukšs. Gigatonu iztrūkums ir nemainīgs. Ne, es mēģinu saglabāt uh, ietekmi uz šiem procesiem. Esmu nobežījies arī par to, ka ir tādi spēki, kas uh, visus šos jautājumus vērtē kā netik ļoti steidzams un kavēs process. Nu, tas arī ir jautājums komisijai, Veckarkungam. Vai ir tāds valsts, eh, kas saka, ak, nu kādēļ tad mums jau 2015. gadā būtu jāvienojas, mums jau ir laiks vēl līdz 2020. Varbūt, ka ne Parīzē, bet un pat arī pēc tam Kopenhāgnā. Es domāju, ka mums vēlreiz jāpasvītro šī jautājuma steidzamais raksturs. Un tas ir vēlreiz pateikts rezolūcijā, nedrīkstam zaudēt laiku. Mēs jau pārāk daudz laika esam zaudējuši. Tagad runājot par gigatonu iztrūkumu, jautājums, ko tad mēs piedāvājam kā Eiropas Savienība. Mums ir 2020. gada piedāvājumi. 20 un 20 parlaments vienmēr ir bijis ambiciozāks. Kankūnā, Durbanā un arī Dohā, un arī plenārsēdē vairākums teica, ka šī pasaules daļa, kas ir bagāta, industrializēta un tik daudz miljārdus tonu atmosfērā izmetas, tad tam ir vairāk, kas jādara nekā 20%. Un balsojumā šodien no rīta es nemaz nebiju tik droši, vai tas arī nav no nu, tāds solis atpakaļ, jo daudzi ir, nu, satraukti par formulējumiem, ko mēs praktiski par kuriem trīsreiz balsojam. Karls Heinz Lorenz krata galvu, nu, es domāju, ka tas ir manā virzienā domāts, ka mēs nebūsim rezignēti, bet ka mēs kā parlaments augstu karogu turēsim Un, teiksim, tas ir vairāk nekā 20%, kas ir nepieciešams 18,4% 2013. gadā ir mērķis, un tad nevajadzētu jau būt lielai problēmai teikt, mēs gribam vairāk, plašāk kaut ko darīt. Lai arī es zinu, ka oficiālā saruna vešanas pozīcija ir tāda, ka tas ir saistīts ar nosacījumiem. Mēs esam parlaments, nevis sarunvedēji. Ja mēs neprasīsim vairāk, kas tad? Kurš tad to prasīs? Līdz ar to tādi pasākumi kā F gāzes vai arī uh, automašīnu izmeši, kā arī citi mērķi. Un 30% ar veco formulējumu vēl ir uzturams. Un nu, tādēļ arī uzsākums tautas partijai apvienoties, saņemties un turpināt mūsu mērķiem 2013. gadam. Un nu, ceru, ka jūsu mm, drosme nav uh, mazinājusies. Klimata fonds ir tūkst, to jau teica arī šodien no rīta ministram, mums vajadzētu uh, nosaukt uh, inovatīvus mērķus. Valsta budžeti arī ir tukši, nu, un šeit nemaz neko pārāk daudz vairs nevar iedomāties, mums ir nepieciešams CO2 nodoklis vai arī no emisiju tirdzniecības uh, līdzekļiem vai arī finanšu uh, operāciju nodokļa. Tie ir izmantojumi kā finansējuma avot, un kādreiz par to arī ir jārunā. Varbūt, ka vēl liederīgi būtu Artur Jungar Metskar, ja viņam uzdot jautājumu. Kādēļ sabruka tad darba grupa? Darba grupa, kurai bija jānosaka, kā CO2 izmērīt un arī aprēķināt samazinājumu, kā arī divu grādu robežu sasniegšanas. Uh, plāna un kā tas ietekmēs Varšavas konferences, tas ir vēl viens papildus apgrūtinājums, ka izpaliek ap atbildi, kas man šodien no rīta labi pa, tika labi runājot ar Korlets kungu. UNO process ir, nu, gluži kā gliemezs lēns. Pasaulē notiek ļoti daudz kas laimīgā kārtā. Nākošu nedēļu Nantē būs pilsētas mēru klimata konference no Ņujorkas līdz Signējai, reģionālā līmenī, pašvaldību līmenī ļoti daudz, kas notiek, ļoti interesanti projekti. Un viņi iesaistās šajos procesos ļoti veiksmīgi, un tādēļ es domāju, ka ekonomika un arī uzņēmumi arī ir divējādi iesaistīti ir vecie uzņēmumi un ir tā teikt jaunie, kas arī daudz ko dara. Un šīs abas komponentes vajadzētu īpaši izcelt Varšavā. Arī mūsu rezolūcijā tas jādara. Paldies! Paldies Jolainanam! Nākošā runātāja Dubrovkas kundze. Hvala, <coughs> hvala vam lijepo. Da, interesantno je slušati ovu temu i činjenica je da mi kao zemlje članice moramo učiniti nešto konkretno kako bi pojačali djelovanje. Tātad mēs eh, kā dalībvalsts mums jāpiedāvā konkrētus soļus, lai šeit varētu saistoši soļi spērt, jā, šis fonds ir izsmelts, tukšs, un jāskatās, kā tad tas vispār varētu tikt piepildīts. Jāpārbauda, kas tad varētu būt mūsu partneri. Zinu, ka tieši lielās valstis aktīvi dara, un ko tad Eiropas Savienība varētu uh, padarīt. Tātad Eiropā, kontinentā. Ir ļoti daudz uh, iestrāžu. 2009. gadā piedalījos pašvaldību kongresā, kurā bija lielas rūpnieciskās valsts pārstāvnieces, piemēram, uh, Krievija un valsts no uh, Dienvidu Kaukāzu, arī Turcija un citas valstis. Tās ir valstis, kas eh, ir eh, Eiropas Savienībā un pārstāv dažādas partijas. Bija arī pārstāvts valsts, kas ir Eiropas Savienībā un pārstāv dažādas valstīs. Taču jāsaka, ka mūsu uh, Parīzes ir saistīts ar to, ka Parīze eh, neatkārtos Kopenhāgenes eh, kļūdas. Jau tik pieminēta pilsētu valžu priekšsēdētāju mēra konference, bet runa ir arī par provincijām un par tādām citām administratīvām vienībām, kuras arī būtu jāiesaista darbā. Ir arī cilvēku tiesību uh, Uh, dimensija. Tādēļ jāuzdod jautājums, vai klimata aizsardzība nav saistīta ar cilvēku uh, tiesībām, tādām kā veselība un ceramais uh, ūdens, laba izglītība, apmācība. Tas taču arī ir piedrīgs pie cilvēku tiesībām un tādēļ es gribētu zināt, vai pasaules pilsoņiem arī nebūtu tiesības uz visu šo. Tādēļ tagad domājam, ka ir nepieciešami konkrēti priekšlikumi lai 2015. gadā varētu noslēgt nolīgumu par klimatu, un mums vajadzētu saglabāt šo iespēju uh, konkrētus mērķus īstenot. Paldies, tagad došu vārdu atkal komisijai, tik uzdot dažādi jautājumi, un varbūt, ka uz šiem jautājumiem varēsiet dot uzreiz arī atbildi. Paldies! Well, thank you very much. And, um... Paldies! Jā, nu dien tika uzdot vairāk jautājumu. Pirmajam atbildēšu Florenca kungam. Viņš vaicāja, kā Eiropas Savienība var sagatavoties 2015. gada sarunām un kāds varētu būt mūsu kopīgais ieguldījums. Nākam Uh, gada sākumā ir paredzēts Eiropas valstu un vadītāju sarunas, lai varētu nospraust konkrētus ES mērķus. Komisija pēdējo divu gadu laikā ir jau daudz darba padarījusi, ir sagatavota 2050. gada ceļakārte un eh, ir jābūt arī tādai pamatīgākai analīzē, ko eh, var darīt eh, atsevišķas dalību valstis un kā tas ietekmēs to politiku, ja viņas izvirzīs un īstenos šīs klimata un enerģētikas vadlīnijas. Protams, ir jāskatās, kā pašreiz plānotās politikas jomas tiek īstenotas īstenots. Nu, protams, mēs te vēl veselu pēcpusdienu varētu par to debatēt, jo, protams, viedokļu šķelšanās ir visai iespaidīga. Protams, Nākamgad mums ir jāatvēl pietiekam daudz laika diskusijām, līdz Eiropas Savienībai izkristalizēsies šādi priekšlikumi, ko tā var piedāvāt starptautiskās sarunās. Jūs varbūt esat jau redzējuši, ka apvienotā karaliste pirms vasaras brīvlaika uh, popularizēja savu pozīciju, proti, ka Eiropas Savienībai ir uh, jāsamazina izmeši par 40% līdz 2030. gadam. Uh, Uh, paturot prātā 50% mērķi, uh, ņemot vērā starptautiskos emisiju samazināšanas kredītus. Un tas arī varētu būt tāds kā pamudinājums dalību valstīm uz, uzsākt pašmājās šīs debatas tika uzdots jautājums, ko mēs varam darīt, lai varētu saglabāt uh, sabiedrošo statusu ar vismazāk attīstītajām valstīm, ar mazajām salu valstīm, arhipelāgiem un, vis, uh, un citām valstīm. Jāsaka, ka šo valstu pārstāvji uh, ir Brīselē. Viņi diskutē par to, kā uzlabot sadarbību, koordināciju un kā panākt to pēc iespējas ātrāk. Manuprāt, ES budžets nu, vismaz tādi galvenie skaitļi jau ir pieņemti turpmāko gadu laikā, un mums vajadzētu jau plānot strateģisko darba daļu, lai saprastu, kā, kādus mērķus var nosprāst katra valsts, un, protams, Briselē ieradīsies arī šo valstu pārstāvi, lai varētu runāt jau par praksi, par pragmatisku darbu, kas ir jāveic uz vietas. Mēs ne tikai diskutējam, uh, starptautiskās konferencēs. Mēs vēlamies, lai politiķi pārietu no vārdiem pie darbiem, lai sāktu kaut ko darīt uz vietas, lai būtu redzams progress. Nu, tas ir arī mūsu ieguldījums. Tālāk eh, mums ir jāsamazina emisijas, ir jāievēro šīs saistības. Jau ļoti drīz pēc divām nedēļām eh, tiks. Uh, E, nodrukāts mūsu progresa ziņojums, un šķiet viens skaitlis jau tika pieminēts, proti, cik, kā mēs varam samazināt par cik lielu skaitli savas emisijas Eiropā, bet īstenībā mēs esam jau panākuši vairāk nekā apsolījām un vienojāmies pirmajā posmā. Protams, ekonomiskā recesija nav e, mūsu e, nav mums pagājusi garām bez pēdām, un tādēļ visus mērķus nevar tik vienkārši ievērot. Protams, mēs atrodamies uz pareizā ceļa, lai sasniegtu līdz 2020. gadam noteiktos mērķus. Tā kā, domāju, mūsu ambīcijas, mūsu vārdi saskana ar mūsu darbiem un mums var šajā ziņā uzskana, uzticēties. Protams, ir likumdošanas sarunas gan padomē, gan uh, parlamentā un Eiropas. Uh, Savienība varētu arī tātad uh, šīs ambīcijas papildināt ar konkrētām sarunām nākamā gada, lai nezaudētu savu uzticamību. Ehm, bija arī diskusijas Bonnā, tas notika pavisam nesen, un viena grupa nevarēja uzsākt sarunas. Tas notika pēc eh, Dohas. Tie, kas apmeklēja Dohas konferenci, noteikti atcerēsies, ka mums bija ļoti interesantas trīs ar pus eh, minūtes, kad eh, tika izdarīti secinājumi par konferences norisi. Tie kolēģi, kas eh, internetā skatījās šo konferenci, redzēja, ka tur bija kāds vīrs, kas mēģināja ietekmēt eh, lēmumu pieņemšanu. Tas bija Krievijas federācijas pārstāvis, un viņš rīkojās neviena Krievijas vārdā, bet arī Ukrainas un Baltkrievijas vārdā. Viņš negribēja, lai tiktu pieņemta šī darba kārtība. Tagad, mēs, eh, protams, Polijas prezidentūra sazinājās ar Krievijas federāciju, lai šo jautājumu atrisinātu pirms tikšanās Varšavā. Es uh, ceru, ka tas patiešām uh, notiks, ka tiksies uh, grupas, uh, kas atbildīgas gan par īstenošanu, gan par ratifikāciju un varēs turpināt savu darbu Varšavā, gal, galā nonākot arī pie secinājumiem. Protams, mēs nevaram to garantēt simtprocentīgi, nu jūs jau zināt, ka vienmēr ir kāda pārsteiguma vedot sarunas. Tālāk par ANO būtu pamatoti teikt, ka uh, daudz kas notiek arī uh, ārpus valdības gaideņiem ir tā sauktais uh, G40 projekts lielākās, 40 uh, lielākās pasaules pilsētas, un tās arī mēģina kaut ko darīt. Eiropas Savienība vēlas uzsvērt ka ir jābūt skaidrībai, ko tad īsti nozīmē katra iniciatīva, un tas ir, tā ir runga ar diviem galiem, kāds varētu teikt ka īstenībā valdībai neko nevajag darīt, to visu var paveikt mēri, pašvaldību līmenī, kādēļ tad mums vispār kaut kādas um, apņemšanās ir jāpauž. Bet Atzīšana ir kas viens, bet uh, vārdi nevar aizstāt valdības solījums, valdības dotos solījums un uh, rīcību. Tātad mēs te nerunājam par to, ka vien, kaut kas viens tiek aizstāts ar kaut ko citu. Paldies! Vielen Dank! Paldies! Jā, mūs sagaida visai uh, pamatīgi tāds smags darba cēliens. Šorīt ministrs nākotnē skatījās caur rozā brillēm. Es ceru, ka mēs arī vienā brīdī varēsim būt tikpat optimistiski. Varšavā mums noteikti būs uh, jāsazinās ar ļoti daudziem partneriem, ar nevalstisko organizāciju un citu organizāciju pārstāvjiem, ar uzņēmējiem, ar patērētāju aizsardzības biedrībām un, protams, pirms mūsu delegācija dosies uz Varšavu, mums vēl būs jāpieņem mutiskie jautājumi, kas adresēti parlamentam un padomēji pārdomiem komisijai, protams, es gribēju teikt, saka priekšsēdētājs. Tātad, ja jūs to uh, apstiprināt, lūdzu paceliet roku, kas ir par. Pret. Neredzu nevienu, kas iebilstu, līdz ar to esam pieņēmuši mutiskos jautājumus. Gribu teikt, ka 23. septembrī e, ir jāiesniedz grozījumi līdz pusdienas laikam. Balsosim komitejā 10. oktobrī, plenārsēdē balsošana ir paredzēta 2. oktobra plenāra sesijā no 21. līdz 24. oktobrim. Tagad nākamais darba kārtības punkts. Zaļā infrastruktūra, Eiropas dabas kapitāla pilnveide. Bevor alle jetzt verschwinden, stehen geblieben. Pirms visi ir aizbēguši, varbūt, ka mēs pieņemsim arī šo mums, ko jautājumu, kas par? Pret? Atturas pieņemts. Tas arī tagad būs nokārtots. Došu vārdu autoriem. Pirmais, tad Rēlskungs. Cari colleghi, condivido pienamente sia il testo della. Dargie colleghi, es piekrītu tam, ka gan rezolūcijas, gan arī jautājuma teksts komisija ir ļoti nozīmīgi. Jautājums ir par vidas aizsardzības principiem atbilstošo tā saukto zaļo infrastruktūru. Tā ir ļoti nozīmīga pilsētās var uzlabot gaisa kvalitāti vai arī, piemēram, dzīvokļu celtniecībā var teikt veikt noteikti pasākumi, kā arī novērsti um, plūdi. Viss šis jautājumu kopums ir ļoti nozīmīgs Eiropas infrastruktūrām. Var sākt uh, integrācijas procesu īstenojot um, nozīmīgus savu uh, procesu. Vēl gribu pieminēt, ka Eiropas komisija ir uh, piedāvājusi finansēšanas instrumentus. Un nu, līdz ar to jāsaka, ka finansējums ir ļoti skaidrs. Mēs domājam, ka vidējas uh, aizsardzības principiem atbilstoša infrastruktūra ir nozīmīga arī uh, kopējai lauksaimniecības un zivsaimniecības politikai lai politika būtu tāda, jāpieņem integrēta pieeja procesā kopumā, jāizmanto visu infrastruktūru, jāizmanto arī pilsoņu iniciatīvas, lokālās iestādes pašvaldības, reģioni. Līdz ar to šī atbildība var tikt aktīvi izmantot un vidas projekti īstenot. Es domāju, ka aktīva infrastruktūras veidošana ir par labu gan vidē, gan arī tautsaimniecībai, jo rada ekonomisko aktivitāti. Labas prakses piemērus var attīstīt. Šeit tiek piedāvāti videi atbilstoši risinājumi. Paldies! Paldies, tagad Estrēlas kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī mēs piekrītam tam, ka uzdotie jautājumi ir ļoti nozīmīgi. Daba mums piedāvā dažādus, dažādas priekšrocības, bet mēs tās neizmantojam. Un pat Eiropā tas tā ir. Mēs dabas. Uh, resursi neizmantojam pilnībā, un tas apdraud situācijas attīstību ilgtermiņā. Tāpat arī tas mūs padara ievainojamākus dabas katastrofu gadījumā. Vairāki kolēģi par to runāja. Zaļās infrastruktūras ir ļoti nozīmīgas, it īpaši pilsētās, kur dzīvo vairāk nekā 60% Eiropas pilsoņu. Tas sniedz arī priekšroku vajadzības gan katram pilsonim, gan arī sabiedrībai kopumā. Kādas tad ir šīs priecrocības? Tās ir ļoti dažādas. To palīdzību var cīnīties pret klimata pārmaiņām. Risinājumi ir ļoti daudzveidīgi. Mums ir jābūt spējīgiem samazināt uh, siltumnīcas efekta izmešu gāzes, Mēs varam attīrīt ūdeni, gaisu, veicināt biodaudzveidību pateicoties šīm zaļajām zonām. Ir sastādīts pat gandrīz tīrvais saraksts ar visām, visām šīm priekšrocībām, bet, nu, man liekas, ka nav nepieciešamības to nolasīt, jūs noteikti visi to jau zinat. Mums ir jāceļ visi šie mūsu, jāizceļ visi šie mūsu diskutētie jautājumi, un nozīmīgi ir arī lai komisija mums pateiktu reiz par visām reizēm, kā viņa attīstīs zaļo infrastruktūru Eiropas līmenī. Gribam zināt, kādi pasākumi tiks izmantoti, lai zaļā infrastruktūras politika tiktu īstenot. Kā tas būs nākošā finanšu perspektīvu skatījumā? komisijai. Tāpat mums būtu jāpasaka, kā tad īsti šī politika varētu būt integrēta un izmantot visos uh, ES instrumentos, kā mēs varēsim konkretizēt visus šos uh, projektus. Komisija iesniedz uh, paskaidrojums tā runā, piemēram, par infrastruktūras, zaļās infrastruktūras attīstību. Un tā sniedz atbalstu dabas uh, zonām noteiktajām 2000. Jā, gadu plānā. Tātad mums būtībā jāuzklājas ir komisija ar tās skaidrojumiem, kā zaļo politiku varēs saistīt ar kohēzijas un reģionālo politiku. Tāpat arī jāraugās, kāda būs uh, cieņa ar uh, klimata pārmaiņām un arī kādi būs finansējuma mehānismi. Vēl gribu uzsvērt to, ka ir skaidri jāpasaka, kāds ir progress, kas ir sasniegts, kādi ir bijuši panākumi šajā jomā. par ES finansējumu mehānismiem ir arī jārunā skaidri un ir jāmēģina investors rosināt investēt zaļajās investīcijās. Tāpat arī Eiropas investīcija banka jāiesaista. Mēs runājam par zaļajām dažādām programmām un komisijas piedāvātajiem risinājumiem, taču tāpat nozīmīgi ir uzlabot to solidaritāti un uh, skaidrību, pieņemot Eiropas uh, stratēģiju, kas mums ļautu izmantot vislabākajā veidā dažādos izteiktos risinājumus runa neiet par atsevišķiem sadalītiem projektiem, kas nebūtu savstarpēji saistīti. Paldies! Dutch, we have an expression. Paldies, Nīderlandiešu valodā mums ir teiciens. <clears throat> tad vienu, no, tad pēr, pērts vienu otru saņem par brīvu, nu, būtībā zaļā infrastruktūra te ļoti labi iederās. Jūs samaksājat par daudziem infrastruktūras elementiem, bet ļoti daudz jūs saņēmat par brīvu. Parastajā dzīvē cilvēki eh, zaļo infrastruktūru veikalos izķertu. Un tad varbūt vieglāk būtu paskaidrot, kas ir tās priekšrocības. Ja jūs investējat eh, zaļajā attīstībā, tad Mazāk problēmu ir ar ūdens pārvaldību vasarā, temperatūra ir labāka, ir ir vēsāk pilsētās, mājokļu cenas pieaug, tas ir labi. Tas ir labi arī sabiedrībai. Sociālā kohēzija uzlabojas. Un šķiet, ka zaļajai infrastruktūrai ir tikai priekšrocības, un ka priekšrocības ir daudz augstākas nekā izmaksas. Viens konkrēts uh, Eh, piemērs. Nemēra pilsēta Nīderlandē. Eh, tā bija izvēle starp eh, pelēko un zaļo scenāriju. Tika aprēķinātas visas izmaksas, un šajā pelēkajā scenārijā pilsēta būtu zaudējusi 275 miljonus eiro. Bet zaļajā scenārijā tā būtu ieguvusi 230 miljonus. Tā ir atšķirība pusmiljārda apmērā. Kolēģi pirms manis uh, jau teica, ka zaļā infrastruktūra ir jāintegrē visās politikas jomās. Tas tiešām ir nepieciešams. Zaļā infrastruktūra jāsasaist ar kohēzijas, sociālajiem fondiem, lauksaimniecības aspektiem. Un vēl būtu ļoti svarīgi komisijai jautāt, kā komisija plāno savas idejas eh, pārtulkot tā, lai eh, pašvaldības un reģionālās eh, pašvaldības varētu vieglāk šīs idejas īstenot. Ja mēs vēlamies palīdzēt it īpaši pašvaldībām uz vietām šīs idejas īstenot, tad idejām jābūt vienkāršākam. Visbeidzot, mēs e, diskutējām par principu, ka nedrīkst būt neto zaudējumi. Jā, mēs to atbalstām, e, komisija to atbalsta, varbūt pat padome to atbalsta. Bet zaļās infrastruktūras iniciatīvas būtu jāizvērtē, uh, pārbaudot, vai mēs piemērojam šo pašu principu arī struktūra fondu kontekstā. Infrastruktūras projekti pārsvarā videi nav īpaši uh, draudzīgi, bet tos var nedaudz pielāgot un īstenot arī šo principu uh, tikt iztikt bez neto zaudējumiem. Tā kā es aicinātu komisiju šo principu izmantot visās politikas jomās, kas varbūt saistīti ar zaļo infrastruktūru. Paldies, un tagad Anna Rosbaha. Paldies, priekšsādātāji, runāšu dāņu valodā. ECR grupā mēs ļoti pozitīvi vērtējam zaļās infrastruktūras stratēģiju. Uzskatām, ka tā pilnībā atbilst uh, mūsu pieejai. Uh, tā paredz arī labi sabalansētu spēku sadali starp dalībvalstīm un komisiju. Visas pilnvaras netiek nodotas komisijai, Un mēs uzskatām arī, ka būtu ļoti svarīgi um, zaļo infrastruktūru sasaistīt ar vairākām politikas jomām. Ja mēs runājam tikai par ekonomiku, tad, tad um, būtu vislabāk uh, finansēt šo uh, stratēģiju, izmantojot esošos fondus. Nevajadzētu izveidot nekādus jaunus pasākumus vai finansēšanas mehānismus, kas prasītu vēl līdzekļus, kurus pašlaik ir grūti atrast. Mums nevajadzētu izveidot arī um, jaunus likumdošanas instrumentus, jāizmanto visi instrumenti, kas jau pastāv. būtu ļoti svarīgi nodrošināt ka dalību valstu pieredze un izstrādātās parauga prakses tiktu izmantotas. Lietotājiem vajadzētu dalīties savā pieredzē, jo mēs nevēlamies zaudēt laiku, atkārtojot jau kādreiz pieļautās kļūdas. Domāju, ka beigu beigās um, mēs eh, panācām vienošanos par zaļo infrastruktūru. Paldies! Paldies Anai Rosbahai! Tagad došu iespēju izteikties komisijai. Lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Paldies um, godātajiem deputātiem par komentāriem, kas izskanēja par mūsu zaļās infrastruktūras stratēģiju Esam ļoti pateicīgi jums par sagatavoto rezolūcijas projektu. Jūs atspoguļojāt uh, šajā dokumenta projektā arī paredzētos turpmākos pasākumus. Es gribētu uzsvērt, ka tas fakts, ka komisija izvirza šādu iniciatīvu tieši tagad, ir jau labs signāls tam, ka mums šī tēma ir ļoti svarīga. Un mēs uzskatām, ka potenciāls šai stratēģijai ir milzīgs, sasaistot to ar citām uh, vides uh, politikas pasākumiem turpmākajos mēnešos un gados. Uh, šī stratēģija ļaus mums uh, labāk sasniegt nodarbinātības un izaugsmes eh, mērķus, jo zaļā infrastruktūra ir eh, stratēģija, kas nesīs dažāda veida labumus. Turpmākie pasākumi, kurus mēs esam paredzējuši, kurus veiks komisijā, ir atspoguļoti komisijas paziņojumā, Un tagad uh, pievērsīšos pieminētajām vadlīnijām. Jā, komisija jau tagad strādā pie vadlīnijām. Mēs iesaistījām uh, visus atbildīgos dienestus. Daļa šo vadlīniju ir jau publiskota. Reģionālo fondu interfeisa vadlīnijas, piemēram, jau ir izstrādātas. Un pašlaik mēs strādājam pie citām vadlīnijām, kas teiks publiskotas līdz gada beigām. Uh, Tā mēs ceram dalību valstīm un dalību valstu iestādēm palīdzēt labāk izmantot finansēšanas instrumentus un izvēlēties pareizos instrumentus, attīstot infrastruktūru. Bet, protams, eh, tas ir divvirzienu ceļš, un to es gribētu jo īpaši uzsvērt. Mēs cenšamies veicināt piekrišanu uh, zaļās infrastruktūras projektiem dalību valstīs, bet arī dalību valstīm pašām un pašvaldībām. Un pārvaldībai reģionālajā līmenī jādara kaut kas, lai attīstītu zaļo infrastruktūru. Ja nebūs pieprasījuma, tad komisija neko nevarēs izdarīt. Tagad šī uh, prioritāte ir izvirzīta, un tagad dalību valstīm jāsāk rīkoties Domāju, ka tagad būtu īstais laiks atgādināt par to reģionālajām un vietējām pašvaldībām. Ja mēs tagad nerīkosimies, tad mēs zaudēsim šo iespēju, mēs to palaidīsim garām un uh, neatgūsim uh, to vēl septiņu gadu laikā. Šī iespēja jāizmanto tagad. Kādas konkrēti ir finansēšanas iespējas? komisija sagatavotajos dokumentos. Dokumentos, kas pieņemti kop, koplēmumu procedūrā, reģionālās politikas um, ietvaros, ir jau norādes uz zaļo infrastruktūru, ir iespējas tai iegūt finansējumu, un šīs iespējas ir jāizmanto. Ir vairākas iespējas, un dalībvalstīm jāizmanto uh, tās savu prioritāšu īstenošanai. Zaļās infrastruktūras finansējums var tikt paaugstināts līdz finansēšanas perioda beigām. Tad par sadarbību ar citiem partneriem, ar citām institūcijām. Kā mēs varam izdarīt vēl vairāk? Pašlaik mēs strādājam kopā ar Eiropas investīciju banku, mēs veidojam kopējo finansēšanas uh, Uh, fondu. Tas ir vēl viens risinājums zaļajai infrastruktūrai. Tā mēs varam piesaistīt spēlētājus, kas līdz šim nav bijuši formāli iesaistīti šajā procesā, ieskaitot arī privātos uh, sponsorus, piedāvājot uh, pareizos stimulus un pareizās garantijas, mēs varam piesaistīt privāto finansējumu. Tāpat mēs pašlaik strādājam pie vairākām asociētajām iniciatīvām. Tās ir pieminētas komisijas paziņojumā. Nenosaukšu visas, bet viena, piemēram, ir saistīta ar uh, Natura 2000 tīklu. To pieminēja Strelas kundze. Komisija uh, paredz iespēju TNG projektus uh, sākt Eiropas līmenī, un tā mēs varētu vēlreiz cīnīties uh, pret defragmentāciju un uzlabot Natūra 2000 tīklu kopumā. Mēs uzskatām, ka gandrīz visas sastāvdaļas, kas vajadzīgas, lai padarītu infrastruktūru vēl zaļāku, jau ir pieejamas. Nīderlandes priekšlikums ir ļoti labs, bet ir daudz citu līdzīgu priekš, eh, piemēru. Mēs neko neesam te izdomājuši. Nē, eh, šī attīstība notiek, un mēs vēlamies piedāvāt satvaru, lai zaļā infrastruktūra tik tiešām varētu reāli attīstīties eh, turpmākajos gados arī reģionālajā un vietējā līmenī. Protams, mums ir vajadzīgs jūsu atbalsts, Mēs ceram, ka arī reģionu komiteja un ekonomikas un sociālo lietu komiteja mūs atbalstīs. Viņi uh, novembrī organizēja zaļās infrastruktūras konferenci, un mūsu ģenerāla direkcija piedalīsies šajā konferencē. Tas svarīgākais pašlaik ir uh, izvirzīt pareizās prioritātes reģionālajās vajadzībās, kas ļautu mums uzlabot zaļo infrastruktūru. Paldies! Grozījumi jāiesniedz 24. septembrī līdz pulkstens 12. 17. oktobrī mēs balsosim komitejā un novembrī uh, notiks balsojums plenārsesijā. Paldies visiem, kas diskutēja šodien, paldies visiem, kas sagatavoja priešlikumus, paldies visiem, kas palika te līdz sanāksmes beigām. Visiem novēlu jauku pēcpusdienu. 25. septembrī uh, notiks nākamā sēde no 9 līdz 12.30 un no 3 līdz 6.30, un tad 26. septembrī arī. Un lūdzu, uh, atgādiniet, ka 26. Uh, no pulksten trījiem notiks kopīga sanāksme ar ITRE komiteju, tāpēc gaidu šeit jūs kuplā skaitā. Paldies, un ja jūs tagad šodien brauksit mājas, tad laimīgi labu māju ceru jums!